Good afternoon, dear colleagues. Labdien, kolēģi, dāmas un kungi. Sākam mūsu sanāksmi. Un pirms mēs sākam balsot, vēlos izteikt piezīmi. Attiecībā uz Maltu žurnālisti Dafni Karuano Galīcija mēs vēlamies pieminēt viņu šodien. Viņu nogalināja pirmdienas pēcpusdienā Maltā, uzspridzinot viņas automašīnu netālu no viņas mājas. Mēs ļoti asi nosodām šo slepkavību un pieprasām starptautisku izmeklēšanu un drīzu vainīgo saukšanu pie atbildības. Malta ir maza dalība valsts, Katrs pazīst katru Maltā. Dafne atklāja korupciju un pārkāpumus politikā, ekonomikā un citur. Īpaši nerespektējot tos, kas ir pie varas. Mēs nezinām, kas e, ir atbildīgi par šo gļēvo slepkavību. Mēs arī netaisamies nevienu iepriekš nosodīt. Tomēr skaidrs ir viens tas, ka Dafne bija daļa no starptautiskās pētnieku komandas, kas atklāja Panamas dokumentos minēto pasaules vareno darbības, un pret viņu tika izdarīts spiediens no varas elites puses. Tāpat ir skaidrs tas, ka viņa veica pētniecisko darbu Maltā, nerespektējot nevienu Mēs skumstam par Dafni, kurai bija vārda brīvība, un tā pieder pie pamatiesībām. Mums par to ir jāiestājas, dāmas un kungi. Mēs skumstam par Dafni Galīciju kopā ar viņas ģimeni, viņas draugiem, un šī gada 20. februārī Maltā mēs tikāmies ar viņu un vēl četriem žurnālistiem, atbildot uz jautājumiem par iesaisti Panamas dokumentu skandālā. Mēs viņu neaizmirsīsim. Tādēļ Pana komitejas vārdā, apvienojot vairāku frakciju iniciatīvu un no parlamenta priekšsēdē puses nākamnedēļ Strasbūrā organizēsim atsevišķas debatas par preses brīvību un par tiesību ievērošanu Maltā. Es aicinu jūs piecelties uz klusuma brīdi. Herzlichen Dank, dass Sie sich zu Ehren von Daphne. Paldies, ka piecēlāties un izrādījāt cieņu Dafnei Galīcijai. Bez mikrofona, diemžēl, runā priekšsēdētājs. Excuse me. īpašā situācija saistībā ar Dafnes slepkavību ir novedusi pie tā, ka mūsu kolēģis Deivids Kaza šodien ir iesniedzis mutisku grozījumu mūsu ziņojumam, kur viņš prezentēs. Tūlīt lūdzu, Deivid. Paldies priekšsētē, paldies kolēģi par šo īpašo brīdi, kuru tikko veltījām Dafnei. Paldies viņas ģimenes vārdā, manas delegācijas vārdā, Maltas vārdā par jūsu izrādīto izpratni. Vēlos ieviest sekojošu mutisko grozījumu, par kuru vajadzētu balsot pēc 667 kā jaunu punktu ziņojumā, un tas ir šāds. Nosoda Maltas žurnālistes Dafnes Koronas Galīcijas slepkavību, kas bija viena no žurnālistēm cīņā pret korupciju un naudas atmazgāšanu, un plaši ziņoja par Panamas dokumentiem, un 16. oktobrī viņu nogalināja uzspridzinot automašīnu. Atgādina, ka šādi notikumi ir absolūti nepieņemami Eiropas Savienības dalību valstī. Paldies! Paldies kolēģim Kāza. Tagad jautājums, vai jūs neiebilstat? Vai visi piekrīt? Tas ir neitrāls papildinājums konkrēti attiecībā uz Dafni Galīciju. Un es domāju, ka tas ir mūsu pienākums šādi rīkoties. Paldies, David! Tādējādi esam nonākuši līdz balsošanai par mūsu abiem ziņojumiem, un man ir jāsāk ar dažām piezīmēm, tehniskas dabas piezīmēm. Šodien Mēs balsojam par pašiniciatīvu ziņojumu un ieteikumu, jau rekomendāciju projektu un balsosim ar elektroniskajām balsošanas kartītēm. Šobrīd pieejams ir 15 valodas, dokumenti jums ir pieejami un jau izdalīti diemžēl sarunas starp referentiem un ēnu referentiem noved pie tā, ka vēl līdz pat šim rītam turpinājās grozījumu izdarīšana balsošanas sarakstos. Tādēļ mums ir kā profesionāļiem šeit jārīkojas. Kompromiss ir pieejams tikai angļu valodā. Koordinātori un referenti, ēnu referenti ir strādājuši ļoti smagi kopumā Viņiem bija 667 grozījums jāizskata attiecībā uz ziņojumu un arī milzīgs skaits grozījumu ieteikumiem. Visu neatkārtošu, abi līdzreferentī Kofots Niečiks ir uzņēmušies atbildību Ehm, par šo ziņojumu, ēnu referenti ir palīdzējušai darbā, un pirms mēs sākam, vēlos dot vienu minūti katram no referentiem, ehm, lai viņi paskaidrotu, kā viņi balsos. Jepe, lūdzu. Thank you so much, Chair. Um... Paldies, priekšsarētāji. Jā, es vēlētos sākt ar pateicību kolēģiem, ēnu referentiem no citām grupām par lielisko darbu, ko paveicam kopā, bet paldies arī sekretariātam, visiem mūsu darbiniekiem par lielo darbu apjomu. Mums priekšā šobrīd ir ļoti labs ziņojums un grozījumi, par kuriem jābalso. Tas būs spēcīgs signāls, izmeklējot naudas atmazgāšanu, izvairīšos no, naud, no nodokļa nomaksas. Mēs neapturēsim cīņu Mums ir arī skaidri ieteikumi, rekomendācijas par to, kas ir darāms nākotnē, kā Eiropas Savienībai, kā dalību valstīm. Tas arī viss. Paldies visiem, pieņemot šo ziņojumu. Mūsu darbs nebeidzas, mūsu darbs tikai sākas, mums priekšā liels darba apjoms, lai īstenotu šīs lietas, kuras ap, esam apņēmušies darīt Eiropā. Paldies, Jepe, Pēter. Paldies, Werner. Nekas daudz man nav piebilstams, arī es vēlos pateikties visiem, kuri strādāja komitejā un ēnu referents sanāksmē. Esmu pārliecināts, ka esam nonākuši pie labiem kompromisiem, tāpēc es aicinu visus tos atbalstīt. šodien labi atspoguļo to, kas notiek komitejas darbā, un arī rekomendācijas man šķiet realistiskas un labi sagatavotas. Paldies visiem! Un tālāk jau priekšsēdētājs atklās balsošanu. Bez mikrofona runā. Please, excuse me. Uh, wir können... Jā, mēs tad varam sākt. Pirms tam gan ir zaļo pieprasījums eh, personāla balsojumam. Saskaņā ar mūsu noteikumiem tam ir nepieciešams viena piektā daļa, 13 deputāti, kas tam piekristu vai atbalstītu to. Es ierosinātu akceptēt personālu balsojumu, vai ir savādāk domājušie. Komunisti par, sociāldemokrāti par, sociālisti, demokrāti, arī zaļie, jā, liberāļi arī, Davids Kobērns arī piekrīt. <laughs> okay. Gut, das wird dann vermerkt. Labi, tad to tā arī atzīmējam. Vēlos arī norādīt, ka šodien atkāpjoties no parastajiem noteikumiem komitejās. Šodien tikai pilnvērtīgie locekļi un aizvietotāji var balsot. Nav tā, ka jebkurš var balsot kā citās komitejās. Aizvietotāji var balsot gan tikai tad, ja nav pietiekams skaits pilnvērtīgo komitejas locekļu klāt. Tagad pārbaudas balsojums, lai pārliecinātos, cik ir klātesošo. Sākam balsot. So. Jā, traif. Trīs pietrūkst vēl, bet katram, protams, ir eh, tiesības arī nebalsot. Tātad beidzam pārbaudi, pietrūkst divu deputātu. Labi, sākam tad tagad ar mūsu ziņojumu attiecībā uz izmeklēšanu naudas atmazgāšanas nodokļu jautājumos. Sākam ar 130 no grozījumu. Kurš par? Pret? Noraidīts. Kompromiss numur viens. Kurš par? pret, atturas, viens atturas ar lielu vairākumu pieņemts. Kompromiss numur 2A, kurš par. Paldies, pret. Atturas. Divi atturas. Tālāk. 136. grozījums. Kurš par? pret, pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divi vēl nav nobalsojuši. nedarbojas ierīce. Tad pieskaitiet pie pretbalsīm vienu vēl. 29 pār, 27 pret, 3 atturas. Pieņemts. 138. grozījums. Kurš par? Nē, nē, par to pašu tematu. Manā sarakstā sekretariāts saka, jāpāriet pie 138, jo tas ir par to pašu. Kurš par? Pret? Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 31 pret, 1 atturas. 140. grozījums. Kurš par? Pret? Izskatās tāds pats sadalījums, jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 31 pret, 1 atturas. Trešais kompromiss, kurš par? Pret? Divi pret. Kurš atturas? Pieņemts. Kompromiss numur četri. Par? Pret? Divi pret. Kurš atturas? Viens. Pieņemts. 151. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss numur 5. Kurš par? Pret. Atturas. Trīs balsoja pret, viens atturas. Jā, atvainojos 153. pret, atturas, pārbaudām 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār, 26 pret, 1 atturas pieņemts. Tālāk. Sastais Kompromiss. Nē, labo sev priekšsarētājs 157. Jā, jā, man sarakstā ir rakstīts, ka jāiet uz sesto kompromisu. Tā tad sestais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss numur septiņi. Simt piecdesmit septītais izņemts no kompromisa. Tā. Divās daļās 157. 157. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Nē, nē. Zaļie ir pieprasījuši balsot atsevišķi par 157. divās daļās. Pārbaudām 157. pirmā daļa. Sākam balsot. Viens EPP deputāts par daudz. Tātad Eiropas Tautas partijai viens par daudz ir. Ir atrisināts, paldies. 27 pār, 28 pret. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Pieņemts ar lielu pārsvaru. Tātad par sesto kompromisu jau nobalsojām. Kompromis numur septiņi. Kurš par? Pret? Ar lielu vairākumu pieņemts. 174. Kurš par? Pret? Manuprāt, noraidīts, bet eh, jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār, 30 pret. Noraidīts. Kompromiss numur 8. Kurš par? Un 8A. Abi vienā. 8 un 8A. Kurš par? Pret. Atturas. Viens pret, viens atturas, liela vairākuma pieņemts. 181. Kurš par? Pret. Ar lielu vairākumu noraidīts. Kompromiss numur 9. Par. Bez mikrofona runātājs. Manā sarakstā ir 183. ir kā nākamais. Nē, to, tas ir iekļauts devītais kompromiss. Ā, es atvainojos, man tad ir atšķirīgs balsošanas saraksts. Labi, tad devītais kompromiss, kurš par? Pret? Atturas? Ar lielu vairākumu pieņemts. Tālāk. Kompromiss numur 13. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 189. Atsevišķi balsojums pieprasījuši sociāldemokrāti. Kurš par? Pret? Vairākums ir pret, bet varam, protams, pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 pār 35 pret. Viens atturs. 192. Kurš par? Pret. Atturas. Tāds pats vairākums noraidīts. 193, 194, 195 līdz ar to atkrīt. Nē, tie ir identiski. Nē, tas tika noraidīts. Jā, nu tad mums jābalso par visiem trim identiskajiem 193, 194, 195 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārbaudam. Labi, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par 34 pret noraidīts. Kompromiss numur 15. Kurš par? Pret. Atturas. Ar lielu vairākumu pieņemts. Kompromiss numur 16. Kurš par? Pret. Atturas. Ar lielu vairākumu pieņemts. 207. grozījums par pret, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār, 29 pret, noraidīts. 4 atturos. 208. 208. grozījums. Kurš par? Pret, Noraidīts. 209. Par. Pret. Pārbaudām. Sākam balsot. Vēl trīs nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 30 pār, 29 pret. Neviens neaturas. Pieņemts. Tālāk. Divsimt desmitais. Divsimt desmitais, kurš par? Pret? Tāpat ir neskaidrā situācija pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār, 28 pret, 1 atturas pieņemts. Divsimt divpadsmitais. Kurš par? Pret. jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par 31 pret 1 atturas noraidīts. Jā, noraidīts. Tā tad. 213. Kurš par? Pret Izskatās noraidīts, bet jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 28 pret 1 atturas pieņemts. 216. Kurš par? Pret Vairākums tomēr pret. Jā. Nu, jums jāceļ augstāk rokas, lai es varu labāk saskatīt. Noraidīts tātad. 215. Kurš par? Pret. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār, 29 pret, 2 atturas noraidīts. 217. Kurš par? Pret? Ar lielu vairākumu noraidīts. 218. Kurš par? Pret? Pieņemts. 219. Kurš par? Pret? Pārbaudām īsti nevarēja saprast. Eiropas Tautas partija pārbalsoja. Nu, tad ir pieņemts. Tagad tad, tad ir skaidrs. Tālāk. Kompromiss numur 22. Kurš par? Paldies. Pret. Kurš atturas? Ar lielu vairākumu pieņemts. Kompromiss numur 23. Par. Pret atturas pieņemts ar lielu vairākumu. 225. identisks ar 226. Kurš par? Pret? Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 28 pret pieņemts. Tālāk, 227, kurš par? Pret, noraidīts ar lielu vairākumu. Kompromiss numur 25, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 231, kurš par? pret noraidīts. 233. 233. Kurš par? Pret? Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār, 29 pret, 3 atturas noraidīts. 234 par, pret, ja Eiropas tautas partija laikam pret balso nevar saprast, nu noraidīts tad. 235. identisks ar 238. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam. Nebija skaidra pār, pārsvar nevienai no pusēm. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 28 par 31 pret. Tālāk. 236. par. Pret. Pārbaudam vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 28 pret 1 atturas pieņemts. 200. 37. Kurš par? Pret. Atkal tas pats vairākums. Nē, esmu gan pārliecināts. Pārbaudām. Beidzam balsot. 31 pār 28 pret pieņemts, tāpat kā iepriekš. Kompromiss numur 26, kurš par? pret, atturas, pieņemts. 239. trīs daļās. Jūs redzat, jūs dokumentos visu, pirmā daļa, kurš par? Pret, atturas, ar lielu vairākumu pieņēmts, otrā daļa. Par, pret, Arī ar lielu vairākumu pieņemts. Trešā daļa par, pret, šo gan jāpārbauda. Sākam balsot. Vēl četri nav nobalsojuši. Divi nevēlas, acīm redzot, viens nevēlas. Labi, nu gan beidzam. 28 pār, 27 pret, 3 atturas pieņemts. Tālāk. 245. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār, 25 pret, 3 atturas pieņemts. 246 atkrīt, 247. Kurš par? Pret, atturas, tas pats vairākums pieņemts. Varam jau pārbaudīt, lūdzu, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 25 pret. 248. Kurš par? Pret. Atturas. Viens atturas. Pārbaudam. Man izskatījās pieņemts. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 28 pār 29 pret. Viens atturas noraidīts. 249. Kurš par? Pret. Atturas ar lielu vairākumu pieņemts. Tālāk. Kompromiss numur 30. Kurš par? Pret. Atturas ar lielu vairākumu pieņemts. Kompromiss numur 32. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 254. Kurš par? Pret. Jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par, 30 pret, noraidīts, viens atturējās. 256. Kurš par? Pret. Izskatījās tas pats vairākums. Kurš atturas? Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret 2 atturas noraidīts. 257. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 258. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 Nav skaidrs, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 28 pret pieņemts. Viens atturējās. 261. Kurš par? Pret. Pārbaudām. Izskatījās pieņemts. Nē, es tomēr laikam noraidīts būs. Nu, beidzam balsot. 28 pār 29 pret 2 atturas noraidīts. Tālāk. 263 un identiskais 265 par pret atturas noraidīts. 266 Ja tiks pieņemts 268 atkrīt. Tātad 266, kurš par? Pret. Atkal nav skaidrs, pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 28 pār, 30 pret, 1 atturas. 268 par, pret. Izskatījās tas pats vairākums, bet atkal jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār, 30 pret, neviens neaturas, noraidīts. 269. Kurš par? Pret? ar lielu vairākumu noraidīts. 267, kurš par? Pret? Izskatās noraidīts, bet jāpārbauda. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viens pietrūks, bet nu nekas. 29 pār, 29 pret noraidīts. 270. Kurš par? Pret? Pieņemts. 271. Par? Pret? Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār, 28 pret, 1 atturas pieņemts. 272. Kurš par? Pret. Atkal nav skaidrs, pārbaudām vēlreiz, atvainojos par to, ļoti tuvu ir šie balsojumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār, 29 pret, 1 atturas noraidīts. 273. Kurš pār? Kurš pret? Atturas pieņemts. 274. Par? Pret? Ja es pareizi saprotu, tad tautas partija pār. Nu, tad pieņemts. Kompromiss numur 40. Kurš pār? Pret? Atturas? Neviens neaturas. Neviens tomēr atturas. Un trīs balsoja pret. Tālāk 238. Biesafī. Kas ir par? Kas pret? Vairums ir pret. 279. Kas par? Pret. Jāpārbauda, jo grupas nebalsoja vienoti. Tātad uh, sākam elektronisko balsojumu. Beidzam balsot. 31 par 28 pret pieņēmts. 280 par pret atturas daži atturas un pret, bet pieņēmts. 281. par pret atkal uh, nav liela pārsvara, jāpārbauda balsojam elektroniski. Vēl diviem jābalso. Beidzam balsot. 20 par un 37 pret eh, noraidīts. 282 par pret. Arī nav īstu skaidrības, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 31 par, 27 pret, 1 atturās pieņemts. 283 par, pret. Nu, vēlreiz mums jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 28 pret 2 atturās pieņemts. 284 par pret atkal jābauda, jābalso elektroniski. Sākam balsot. Vēl diviem jābalso. Beidzam balsot. 28 pār 28 pret 2 atturas noraidīts. 285 par pret atturas. Vēlreiz jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 29 pret 1 atturas noraidīts. Tagad kompromiss 43a jauns, kas ir par pret atturas pieņems ar lielu vairākumu. Kompromiss 44a par pret atturas pieņemts 46. kompromiss par pret atturas pieņemts 290. grozījums par Divsimt deviņdesmitais par pret. Pārbaudīsim, izskatās, ka noraidīts, bet balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Nu, viens nebalsot, tas nekas. 29 pār 29 pret noraidīts. 291, 292 identiski, kas par pret. Liels vairākums pret noraidīti. 294 par pret atturas. Izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Vēl vienām jābalso. Labi. 15 pār 39 pret skaidrs rezultāts. 295. par pret pret noraidīts 293. par pret vairums pret noraidīts 48. kompromiss par paldies pret atturas pieņēmts ar lielu vairākumu 49. par pret atturs pieņemts. 302. grozījums par pret. Jābalso elektroniski par 302. grozījumu. Beidzam balsot. 28 par 28 pret 2 atturas noraidīts. 303. Jā. E, runa, runā priekšsēdētājs. Nu, varam jau arī atkārtot balsojumu par vienu atsevišķu grozījumu, ja kādu iebildumu. Tātad balsojam elektroniski. Kas ir par pret atturas 302. grozījums tas ir. Lūdzu, sekojiet uzmanīgi. Pieņemts tagad 32 pār 26 pret 1 atturējies. 303. Par? Pret? Atturas pieņemts. 304. Par? 304. par pret izskatās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Sākam balsot. Vēl trim jānobalso. Vēl vienam beidzam balsot. 23 pār 30 atturs 5, ne 30 pret 5 atturs noraidīts. Tagad 305. grozījums par pret atturas pieņemts ar lielu vairākumu. 306. par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 306. grozījumu. Beidzam balsot 29 pār 29 pret, noraidīts vienam atturoties. 53. kompromiss par pret ar lielu vairākumu pieņemts. 309. grozījums par pret pret. Nu, bija līdzīga situācija, mums jāpārbauda balsojot elektroniski. Divdesmit deviņi pār, divdesmit deviņi pret, noraidīts vienam atturoties. 310, 311 identiski par pret Man izskatās, ka noraidīts, bet neredzu, ka visi celtu rokas mums jāpārbauda balsojot elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 28 pret 1 atturas pieņemti. 312. Par pret Līdzīga situācija, kā iepriekš pārbaudīsim, balsēm elektroniski. Beidzām balso 28 pār 28 pret 2 atturas noraidīts. 55. kompromiss par pret atturas pieņemts. 316. par pret Pārbaudīsim. Beidzam balsot. 32 pār, 23 pret, 3 atturas pieņēmts. 317 par, pret, atturas. ETP bija pār tagad. Atvainojiet. Labi, paldies par pamācību. Tātad šis grozījums ir pieņemts. Tagad 319. par pret atturs noraidīts. 318. par pret Pārbaudīsim, balsojot elektroniski. Beidzam balsot. 30 pār 25 pret 2 atturas pieņemts. 320. par pret pieņemts. 321. par pret pret. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Diemžēl man tas jādara. Vēl diviem jānobalso. Beidzam balsot 28 pār 28 pret 2 atturas noraidīts. Tagad 57. kompromiss par pret atturas ar lielu vairākumu pieņēmts. 327. par pret atkal jāba, jābalso elektroniski ir mazs pārsvars. Vēl diviem jābalso. Beidzam balsot. 30 pār 26 pret 1 atturas pieņemts. 58. kompromiss par pret atturas pieņemts. 332. grozījums par pār procedūru lūdzu Anna priekšsēdētāji, man ir mutisks grozījums, atvainojos, ka nekonsultējos ar visām grupām, tikai ar dažām. Mēs ierosinām šādu formulējumu. No, pauž nožēlu par to, ka Es atvainojos, es atvainojos. Es, ma, es domāju, ka mēs balsojam par 340. Nē, nē, tas būs vēlāk. Tātad 332. par. Tātad, kas ir par, pret. Nu, vēlreiz jābalso elektroniski, diemžēl. Divdesmit deviņi pār divdesmit astoņi pret viens atturs pieņemts. 333. par pret līdzīga situācija. Atkal jābalso elektroniski. Beidzam balsot. 27 pār, 27 pret, 3 atturas noraidīts. 59. grozījums ar mutisku grozījumu lūdzu. Pervanš, priekšsēdētāji kungs, atsevišķi matemātikas eksperti ir aprēķinājuši, ka šādā tempā mums vajadzēs četras stundas, lai nobalstotu par šo ziņojumu un varbūt varētu uh, kompromisu balstot paceļot rokas un pārējos grozījumus uzreiz elektroniski, tā mēs ietaupītu laiku. Nē, pervāns tā nevar darīt, jo vairākumi pastāvīgi mainās. Katram grozījumam ir atsevišķs vairākums, atšķirīgs vairākums. Tā mēs darīt nevaram. Nu, kompromiss iet ātrāk. Es atvainojos. Jūs varbūt gribat, lai saku angliski. Tā tad ierosina par visiem kompromisiem balsot paceļot rokas, bet visus pārējos atsevišķos grozījumus balsot uzreiz elektroniski un ne, neceļot uh, vispirms rokas. Labi, saka priekšsētājs, jā, tas ir iespējams. Labi. Tagad uh, Annas mutiskais grozījums. Paldies! Tātad mutiskais grozījums būtu šāds pauž nožēl, ka no 2011. līdz 2014. gadam Eiropas un Nacionālās banku uzraudzības iestādes un banku iestādes uh, pieļāva pārskaitījumu uz of, ārzonas uh, bankām 10 miljārdu eiro apmērā uz uh, galvenokārt uz uh, Panamu, eh, tā ir laikā, kad sagruva banka Šveico un net, eh, grupa eh, banka Spiritu Santu uzpirka bijušo premjeru Sokratesu. Nesen prokuratūra ir izvirzīts viņam apsūdzības un ir izsāk, uzsākta krimināla vajāšana. Vai ir kādi iebildumi pret šādu mutisku grozījumu? Nu, eh, ja nav iebildumi, tad varam balsot, kas ir pār šādu kom šeit nav uh, runa par četriem, ja tad, ka, ja ir četri iebildumi, un tad mēs, uh, es uzskatu, ka mēs nevaram balstot par šādiem apgalvojumiem, kur ir noteikti izteikti tādi uh, smagi ap, apsūdzības bez konsultācijām. Priekšsēdētājs tas jau šeit bija ierakstīts balsošanas sarakstā, ir tikai vienā punktā grozījumi Nē, tas ir patiesībā pilnīgi jauns teksts, saka Lukas kungs. Im tekst šķiet. Tekstā tas ir arī norādīts periods, kurā Portugāle atradās trojkas uzraudzībā, un tad šeit ir svītrots teksts par MVU un tā tālāk, bet pārējais viss šeit ir un šis uh, mutiskais grozījums tika iesniegts saulēcīgi. Tad varam par to balsot. Tātad balsojam, sākam balsot, beidzam balsot. Četrdesmit deviņi pār seši pret trīs atturus ar lielu vairākumu pieņemts. Tagad 342. par. Jā, balsojam elektroniski uzreiz. Jā, uzreiz elektroniskā ierosināja kolēģe. Tātad. Vēl viens nav nobalsojis, beidzam balsot. 55 par, 2 pret, neviens neaturs pieņēmts. 343. Sākam balsot. Beidzam balsot. 6 par pret 51 atturas noraidīts. 344. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51 pār 7 pret, neviens neaturas. Nu, arī ceļot roku tikpat ātri būtu pieņemts. 345. Tais, sākam balsot. Beidzam balsot 29 pār 27 pret 2 atturas pieņemts. 346. sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār 29 pret 1 atturs noraidīts. 68. kompromiss par pret atturas pieņēmts ar lielu vairākumu. 352. grozījums Sākam balsot. Vēl vienam jānobalso. 6 pār 50 pret 1 atturas noraidīts. 353 pār. Sākam balsot, ja mēs tiešām tā balsojam. Vēl pieci nav nobalsojuši. Ja pietrūkst desmit balsu, nu tad tomēr tas jāņem vērā. Tad 28 par 27 pret 1 atturas noraida. Pieņemts, es atvainojos, 353, ne, 355. Beidzam balsu. 28 pār 28 pret 355. Iepriekšējais tā bija 354. Beidzam balsot. 30 pār 27 pret 1 atturs pieņemts. Tagad 356. Sākam balsot. Beidzam balsot. 30 pār 26 pret 1 atturas pieņēmts. 357. sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 27 pret 1 atturas pieņēmts. 361. sākam balsot. Vēl nevaram beigt. Beidzam balsot, divi vēl nav nobalsojuši, bet tomēr beidzam balsot. 24 pār 31 pret 1 atturas noraidīts. 360. Sākam balsot.

Nē, es atvainojos 363. Sākam balsot. Jā, izskatās tiešām liela vairākuma 46 pār 8 pret 2 atturas pieņēms, 364. Sākam balsot. Beidzam balsot. 2 pār 53 pret 2 atturas noraidīts. Varēja arī balsot paceļot rokas. Tagad 365. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret 1 atturas pieņemts. 366. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār 21 pret 1 atturs pieņemts. 367. Mums, man saka, jābalso tikai par otro daļu, un pirmā jau ir iekļaut 278. grozījumā. Tagad balsojam. Uh, par pre... Es at... Jā, elektroniskā balsošana tomēr jau notiek. Divdesmit deviņi pār, divdesmit septiņi pret, viens atturs pieņemts. Tagad. 368. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret 1 atturs pieņems. 369. Beidzam balsot. 31 pār 25 pret 1 atturas pieņemts. 371. Beidzam balsot. 13 pār 43 pret 1 atturas. 372, 373 ir identiski. Beidzam balsot. 21 pār 34 pret 1 atturs noraidīts. 370. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20. Uh, 9 pār 27 pret 1 atturs pieņemts. 375. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 pār 26 pret 1 atturas pieņemts. 376. Sākam balsot.

Sākam balsot. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret 1 atturas pieņemts. 378. Sākam balsot. Beidzam balsot.

29 pār 27 pret pieņemts. 80. kompromiss. Lielais vairākums pār 386. balsēm elektroniski. Beidzam balsot. 3 pār 52 pret 2 atturas noraidīts.

Beidzam balsot. 28 pār 24 pret, 3 atturas pieņēmts, 391. Sākam balsot. Vēl trīs nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret 1 atturas pieņemts. 393. Sākam balsot. Beidzam balsot. 7 pār 48 pret 1 atturas lūdzu man ir uh, nu, komentārs par uh, tātad kolēģis Pērvānšas uh, ierosinājums jau pātrināja balstošanu tātad. Uh, mēs varam pat uh, ātrāk slēgt balsošanu, vienkārši pateikt elektronisku roku ceļot un vienkārši 5 sekundžu laikā mēs varētu nobalsot elektroniski priekšsēdētājs. Man uh, būtu alternatīvs risinājums pieprasīt mazāk dalītu balsojumu pēc tam, kad jau ir panākt kompromiss, un tas būtu labs risinājums. Jā, es jau zinu, es jau redzu, kas to visu pieprasa.

pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 397. Beidzam balsot. Pieņemts ar 5 balsu pārsvaru 399. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts, 400 grozījums. Vēl daži nav nobalsojuši, beidzam balsot. 28 pār 27 pret, ar vienas balss pārsvaru pieņemts 403. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret, 402. Beidzam balsot. 30 pār 26 pret pieņemts. 404, 405 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 406. Beidzam balsot. 29 pār 25 pret pieņemts, 407. Vēl daži nav nobalsojuši. 29 pār 26 pret pieņemts, 401 tas atkrīt. Tagad 88. kompromiss, kas par pieņemts. 413. Sākam balsot. Noraidīts 414. Vēl trīs nav nobalsojuši. Nu, ja nevēlaties, lai beidzam balsot. 46 par, 7 pret, pieņēmts ar lielu vairākumu. 415. Beidzam balsot. Pieņemts.

angenommen. Vier Pieņemts 418. Pieņemts 419.

Beidzam balsot. Ar viens balss pārsvaru noraidīts. 97. kompromiss. Ar lielu vairākumu pieņemts. 425. noraidīts 426. noraidīts. 427. 427. Vēl divi nav nobalsojuši, kas ir ielikuši kartītes, bet nebalso. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit divdesmit astoņi, divdesmit deviņi identiski, sākam balsot. es aicinu visus piedalīties aktīvāk. Es neesmu gatavs šeit vērciet balsošanu, ja desmit nav nobalsojuši. Nē, nē, nē, tā ir pārasta eh, pieeja. Čet, noraidīts. 430 tālāk. Beidzam balsot. Noraidīts.

pieņemts. 434. un 435. identiski. Un arī 436. Beidzam balsot. Noraidīts. 437. būtu ātrāk, ja sociāldemokrātu pārstāvs sekot līdz notiekošajiem. noraidīts. 438. Jā, nobalsojot paceļot rokas, mēs jau sen būtu tikuši tālāk. Noraidīts. 433.

noraidīts 445. Darf ich bitten, dass die Kollegen abstimmen? Es aicinu kolēģis aktīvāk balsot. Beidzam balsot. 28 pār 26 pret pieņemts. 447. Četrsimt četrdesmit septiņi. Noraidīts. Četrsimt piecdesmit četri. 28 par 26 pret 2 balss pārsvar pieņemts. 453. Divdesmit astoņi pār, divdesmit septiņi pret, ar vienas balss pārsvaru pieņemts, četrsimt četrdesmit astoņi.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 28 pret 27 pieņemts. 450. Pieņemts. 451. Četrsimt piecdesmit viens. Beidzam balsot. Ar vienas balss pārsvaru pieņemts 452. Pieņemts 456 un 457 identiski.

pieņemts. 460. Četrsimt sešdesmit. noraidīts 461. Noraidīts 464.

noraidīts 470 un 71 identiski. Noraidīts 472 par to nebalsojam. Nākamā lapusē 473 un 474 identiski. Noraidīts 476. pieņemts. Kompromiss numur 113. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 482. Elektroniski. noraidīts. Kompromiss 114. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 486 un 487 identiski. Beidzam balsot. Noraidīts 488. Beidzam balsot. 28 pār, 28 pret noraidīts. 491. Ar trīs balsu pārsvaru noraidīts. Kompromiss 116. Kurš par?

pieņemts. 499. Beidzam balsot. Vienādas balss sadalījums, līdz ar to noraidīts. 500. Pieņemts viens balss pārsvaru. 503. un 505. kopā. Noraidīts. 506. ar vienas balss pārsvaru noraidīts. 507. Ar divu balsu pārsvaru noraidīts 508. Fehlen noch einige? Vēl visi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts 509. Beidzam balsot. Noraidīts 510. Beidzam balsot noraidīts. Kompromiss 120. Kurš par pret atturas ar lielu vairākumu pieņemts? 514. Elektroniski balsojumu. Divdesmit septiņi, divdesmit septiņi, noraidīts. Kompromiss 121. Kurš pār, pret, atturas pieņemts ar lielu vairākumu. 521. Atkal elektronisks balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 520. Divdesmit seši pār divdesmit septiņi pret noraidīts. Piecsimt divdesmit otrais. Schließen. Beidzam. Noraidīts. 523. Fünfhundertfünfundzwanzig. Noraidīts. 525. 523. bija noraidīts. Beidzam balsot. Pieņemts. 526 un 534 identiski. Ar vienas balss pārsvaru pieņemts. 527. Beidzam balsot. Pieņemts. 528. Beidzam balsot. Ar divu balsu pārsvaru noraidīts. 529, 535. Beidzam balsot. Ar vienas balss pārsvaru pieņemts 530. Beidzam balsot. 28, 28, noraidīts. 531.

Beidzam balsot. Ar divu balsu pārsvaru noraidīts. 537. Beidzam balsot. Pieņemts. 538. Beidzam balsot. Ar vienas balss pārsvaru noraidīts. 541. Beidzam balsot, ar vienas balss pārsvaru pieņemts. Kompromiss 124, kurš par? pret, atturas, ar lielu vairākumu pieņemts, 593 elektroniski. Vai visi nav nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar trīs balsu pārsvaru. Kompromiss 125. Kurš par? Pret. Atturas. Divi pret, trīs atturas. 553. Piecsimt piecdesmit trīs elektroniski. noraidīts 555. Vēl seši nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 556. Beidzam balsot. Pieņemts. 558. Beidzam balsot. Noraidīts 557. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 130. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 563. Beidzam balsot. Pieņemts. 564. Beidzam balsot. Pieņemts. 565. Beidzam balsot. Pieņemts. 566. Beidzam balsot. Pieņemts. 567. Beidzam balsot. Pieņemts. 570. Visi nav nobalsojuši vēl. Beidzam balsot. Pieņemts. 569. Beidzam balsot. Pieņemts. 572. Vēl viss nav nobalsojuši. Beidzam balsot. 28 pār 27 pret pieņemts. 573 un 574 identiski. Seši kolēģi nav nobalsojuši. vienmēr izšķir visu pāris balsis. Ar četru balsu pārsvaru pieņemts. 575. Pieņemts. Kompromiss 136. Kurš par? Pret viens at, pret, atturas, neviens, pieņemts ar lielu pārsvaru. 584 elektroniski. Noraidīts 585 elektroniski. noraidīts. 587 elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 586. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. 588. Pieņemts ar lielu pārsvaru 591. Beidzam balsot. Noraidīts. 589. Pieņemts 590. Vēl viss nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 592. Noraidīts 594. Septiņi vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 596. Beidzam balsot. Pieņemts. 597 atkrīt, 595. Vēl vairāki nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 605. 605. noraidīts 607. Beidzam balsot, noraidīts 606. Sešsimt seši.

Beidzam balsot. Noraidīts 615, 616 identiski. Vēl piecus deputātus gaidam nobalsojot. Beidzam balsot. Noraidīts.

noraidīts. 146. kompromiss, kas par pret, divi pret, viens atturas pieņemts. 642. par. Jā, balsojam elektroniski, jā, paldies par atgādinājumu. Tiešām tā ir ātrāk. Nu, atkal lēmums ar vienas balss pārsvaru 28 par 27 pret un divi kolēģi nav balsojuši. Tad pieņemts 643. Trīs vēl nav nobalsojuši, beidzam balsot. 28 par 28 pret noraidīts 645. Beidzam balsot. Ar divu pār, balsu pārsvaru noraidīts

Beidzam balsot noraidīti 650. Beidzam balsot noraidīts 651. Beidzam balsot pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 652. Pieņemts. 653. ar divu balstu pārsvaru pieņemts 654. Pieņemts 656. Divās daļās, nē. Tikai par pirmo daļu balsojam, par otro nē pieņemts. Tagad 659. Pers personāla balsojums, ko pieprasa zaļo grupa. Vēl divi nav nobalsojuši. 47 par 10 pret pieņemts. 661. Jā, jāsāk balsot. Beidzam balsot. Ar vienas valsts pārsvaru pieņemts. 153. kompromiss par pret divi pret atturas. Tātad ar divām balsīm pret pieņēmts 666. Balsojam elektroniski. ar divu balstu pārsvaru noraidīts 667. mutiskais grozījums, ko ierostina kolēģis Kāza. Tas nav jāatkārto, mēs visi dzirdējām. Balsojam par to arī elektroniski. Nē, nē, tas nav personāls balsojums, tas ir vienkārši elektronisks balsojums. To jau sākumā kolēģis iesniedza un nolasīja šo mutisko grozījumu. Tur neviena partija vārdā netiek saukta. Četri vēl nav nobalsojuši. Piecdesmit seši pār divi pret, neviens neaturas, sirsnīgi pateicos. Tagad ir jābalso vēl par apsvērumiem. Jautājums, vai to darīsim ceļot roku vai elektroniski? Labi, ceļot roku. Pirmais par. Pre, pieņemts. Otrais par. Balsojam elektroniski. Thank you. Mit reichen Mehrheit. Ar triju balsu pārsvaru pieņēms trešais grozījums, kas par atkal tas pats, atkal jābalso elektroniski par trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar divu balsu pārsvaru pieņemts. Ceturtais grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts piektais grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu. Desmitais grozījums par ja liels vairākums tātad pieņēmts, septītais grozījums par pret ar lielu vairākumu noraidīts, astotais grozījums par pret ar lielu vairākumu pieņēmts, vienpadsmitais grozījums par lielais vairākums pieņēmts, divpadsmitais grozījums jābalso elektroniski. Vēl trīs nav nobalsojuši. Ar vienas balsts pārsvaru pieņemts. 13. grozījums atkal strīdīgs, balsojam elektroniski. Lūdzu, balsojiet, jo tiešām ir neliels balss pārsvars tikai, beidzam balsot noraidīts ar četru balsu pārsvaru, 15. grozījums, balsēm elektroniski. Nu, ja ir liela vienprātība, tad varam arī ar balso, balsot ar rokām, bet ar elektroniski bija liels vairākums. Pieņemts tātad 16. grozījums tagad elektroniski. Vēl daži nav nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts ar četru balsu pārsvaru 17. grozījums par pret. Lielākais vairākums pieņemts 18. grozījums strīdīgs balsojam elektroniski. Vēl pieci nav nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 19. grozījums. Balsojam elektroniski. Vēl septiņi nav nobalsojuši. Beidzam balstot. 28 pār 27 pret pieņēmts, nu, tad viss tiek izlēmts ar nelielu balsu pārsvaru, tāpēc visiem jāpiedalās balsojumā. 20. grozījums elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 28 pret pieņemts. 21. grozījums. Trīs vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar četru balsu pārsvaru. 22. grozījums. Balsojam elektroniski. Pieņemts. 23. grozījums. Septiņi nav vēl nobalsojuši. Beidzam balsot. Ar trīs balsu pārsvaru pieņēmts 24. grozījums. 24. Beidzam balsot. Pieņemts 25. grozījums. Vēl septiņiem jābalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Divu balstu pārsvaru noraidīts. D kompromiss. Kas ir par? Pret. Divi pret, kas atturas ar lielu vairākumu pieņēmts. 33. grozījums. Lielais vairākums ir par. Nu, balsojiet vēl arī elektroniski. Jā. Beidzam. 50 pār 7 pret. 34. grozījums par pret. Lielais vairākums pret noraidīts. Kompromisi E un EA par pret viens pret, kas atturas, divi, jā, divi ir pret. Jā, labi. Atturēšanos. F kompromiss par pret. Viens pret, tā es redzēju, lielais vairākums par 41. elektroniski pret, kas ir pret Skaidrs, uh, ka vairākums pret. Pat Kobernikungs bija pret. 42. grozījums par uh, strīdīgs, balsojam elektroniski. 42. grozījums. Beidzam balsot. No ETP viens balsotājs par daudz. Un joprojām vienam ir, eh, nu, jāpārtrauc balsot. Paldies, kolēģi! Ar četru balsu pārsvaru pieņemts. Tagad 43. grozījums elektroniski. Sākam balsot. 28 pār 27 pret, pieņemts ar vienas balsu pārsvaru. 45. arī tas ir strīdīgs. Balsojam elektroniski. Vēl trīs. Nav nobalsojuši, beidzam balsot tagad. Pieņemts. 46. Balsojam elektroniski. Vēl trīs. Beidzam balsot. Pieņemts ar triju balsu pārsvaru. 49. par pret strīdīgs elektroniski. 28 pār 28 pret 1 atturs noraidīts. 52. elektroniski. Vēl divi nav nobalsojuši. Noraidīts ar lielu balsu pārsvaru 53. ceļot rokas, kas par, kas pret, atturas, daži pret un atturas, bet pieņemts. 54. strīdīgs, elektroniski, jā, jā, elektroniski jābalso. Vēl desmit nav nobalsojuši. Ok, kārtībā, beidzam balsot. 29 par 26 pret. I kompromiss. Par. Vairākums par pieņemts. 57. Annas Gomešas grozījums, kas par pret daži pret, vairākums pār pieņemts, kā kompromiss par pret, trīs pret, kas atturas, neviens ar lielu vairākumu pieņemts. Trīsdesmit otrais grozījums, strīdīgs, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar sešu balsu pārsvaru 67. Ceļām rokas, kas pret liberāļu un EKR un FD, bet ar lielu vairākumu ir pieņemts. 68. kas par vairākums pret, kas ir atkal tie paši atturas ar vairākumu pieņemts, M kompromiss par pret atturas divi pret, lielais vairākums pār, 77. kas par pret ar lielu vairākumu noraidīts, Devi, 79. par ar lielu vairākumu pieņēmts, 80. par arī pieņēmts ar lielu vairākumu, 81. Tas ir strīdīgs, balsojam elektroniski. Noraidīts. 82 par lielais vairākums pieņemts 83. Kas ir par? 4 par, kas pret? Noraidīts. U kompromiss par pret atturas divi pret pieņemts P kompromiss par pret, divi pret, atturas, viens atturas, pieņemts. 127. grozījums. 127. Balsojam elektroniski. Labi, beidzam. Mm, ar lielu vairākumu noraidīts 93. par pret mm, pieņemts 94. par strīdīgs tas ir, tādēļ balsojam elektroniski. 27 pār 28 pret ar viens balss pārsvaru noraidīts. Tagad kompromiss Q par, kas ir par pret, 3 pret, kas atturas pieņemts, 102. Tas ir strīdīgs, balsojam elektroniski. 102. 28 pār 29 pret noraidīts, 103, 104 ir identiski. Tie ir strīdīgi, balsojam elektroniski. Ar divu pa balsu pārsvaru pieņemts, 105. strīdīgs, jābalso elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. ETP, jā, par, pret, atturas ar lielu vairākumu. Pieņemts S kompromiss, kas par pret, trīs ir pret, kas atturas neviens, pieņemts 110. par, tas ir strīdīgs grozījums, balsojam elektroniski. Vēl pieciem jānobalso. Beidzam balsot pieņemts 111. arī strīdīgs. Beidzam balsot. Arī pieņemts T kompromiss par pret viens pret, kas atturas, viens atturas, pieņemts. 116. par, tas ir strīdīgs, tādēļ jābalso elektroniski. Beidzam balsot. 28 pret 28 noraidīts. 117. Arī tas ir strīdīgs. Balsojam elektroniski. Nu, kāds ir izņēmis balsošanas kartītē, tad beidzām balsot 28 pār 27 pret. Pieņemts 100. Tagad kompromiss V par pret, divi pret, trīs pret, kas atturas, pieņemts 122. Strīdīgs, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 29 pār 28 pret 1 atturas pieņemts. W kompromiss par pret. Atturas 2 pret. Pieņemts. VA kompromiss, kas par pret 3 pret, kas atturas pieņemts. 128. grozījums, arī tas ir strīdīgs, balsojam elektroniski. Divdesmit deviņi pār, divdesmit astoņi pret viens atturas. Tagad noslēguma balsojums lūdzu koordinātoru kungs. Es gribētu ETP grupas vārdā lūgt desmit minūšu pārtraukumu. Es skatos, es skatos uz pulksteni piecas minūtes, tātad piecas minūtes es jums dodu, lūdzu. We have the next step. Uh, we have to, we have to have a look at, we lost a lot of uh, small votes, but they introduce a lot of mess to the whole report. Right?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 Maybe you can ask for an understanding. I, I don't know. Yes, this is the right one. This is the right one. Yeah. yeah. Okay. But they might have a different one, so. Yeah, I don't know it. Okay, so wir. Ich bitte alle Platz zu nehmen. Aicinu visus ieņemt vietas. Gala balsojums. Also, wenn ich mir vor der ja atļausiet, izteikšos pirms gala balsojuma. Vakar vakarā un šorīt Politiskās grupas vairāk kā simts atsevišķos balsojumus pieprasījuši vai balsojumus pa daļām. Pēc daudziem gadiem darba tas ir vienkārši nepieņemam. Normāli būtu politiskajām grupām nonākt pie īsākas balsošanas. Tāpēc arī pārtraukums tika pieprasīts no EPP, vai ir kāds paziņojums pirms gala balsojuma? Nē, labi, tad balsojam elektroniski, gala balsojums. So, wo ist Anita? Ja, hier, mach, mach du es. So, ja, wir, wir. So, wir, Markus, komm. So. So, wir kommen nun zur Schlussabstimmung. Gala balsojums par ziņojumu, par kur tikko balsojām. Personāla balsojums. Fehlen noch 14. 14 vēl nav nobalsojuši. Vēl astoņi nav nobalsojuši. Acīm redzot, ka ir atstājuši savu vietu. Četri vēl nav nobalsojuši. Trīs. Ja neviens nenāk, lūdzu, Baltskungs. Es, es lūdzu konstatēt, vai Tanga kungs ir nobalsojis tikko vai nē, jo viņš nav šeit zālē, bet viņš tikko nobalsoja. Pals Tangs. To mēs nevaram. Neviens taču nevar nobalsot, ja nav zālē. Äh, kan jemand, kan jemand die Karte von Herrn Kollegen Tang? Vai kāds varētu izņemt Tanga kunga kartīti no ierīces? Jo citādi sāksim publiski skaidrot, kurš no sociālistiem äh, balso par citiem kolēģiem. Zwei fehlen noch. 57, 55 haben abgestimmt. Ich schließe. Beidzam balsot. 47 pār, 2 pret, 6 atturas. Ar lielu vairākumu pieņemts. Herr Kollege Tang, Sie sind aufgefallen. Tang, kungs, jūs īpaši pamanījāt. Jūs nobalsojat par, nesot zālē. Tā nedrīkst. Neviens cits nedrīkst balsot jūsu vietā. Savā otrajā sasaukumā No parlamenta tika izslēgts eh, frakcijas vadītājs par krāpniecību tieši šādā veidā. Tas jums atgādinājums nākamajai reizei. Marīnas Lepen gadījumā bija īpaša izmeklēšana šajā jautājumā. Tas attiecās uz visiem. Lai nu kā, paldies visiem par smago darbu, kuru veica referenti un ēnu referenti. Ar to noslēdzam pirmo daļu darba ar lielu pārsvaru apstiprinām un ķeramies klāt otrai daļai, cerot, ka šoreiz tas notiks ātrāk. Lūdzu, Simonkungs. Vispirms Pēters Simons. Ne. Toilet? Toiletin? Is it possible we could... Toalete, vai mēs drīkstam iet uz toaleti? Uh, break, yeah. just to... We, we start uh, the next... Labi, mēs sāksim eh, nākamo balsojumu pēc piecām minūtēm. I hope you're not. T ten minutes. <laughs> nu, desmit minūtes gan varējāt mums iedot. Labi. <laughs> Eh, Pervāns, padimtiš jetzt mal. Pervāns, eh, lūdzu, uzvedies kārtīgi. Pēters Simons. Pēters Simons. Priekšsēdētājs, lūdzu klusumu zālē. Es ist eine wirklich ernst gemeinte. Tiešām ļoti nopietns lūgums. Š arī šeit ir 56 lapas, vēl vairāk kompromisu nekā iepriekš, bet mums vajadzēs vismaz stundu ilgāk nekā plānots, ja mēs nevarēsim ievērojami pātrināt balsošanu. Neviens nav spiests balsot. Ja priekšsarētājs paziņo, ka piecas sekundes pēc balsošanas atvēršanas slēdz balsošanu un kāds nav nobalsojis, tā ir viņa izvēle. Es aicinu kolēģis balsot ātri. Priekšsarētājiem nav jāgaida ilgi, nav jānolasa rezultāti, nav jāmēģina vilkt garumā. Priekšsarētājs nepieņem šādu priešlikumu, iebilst pret to un liek uzsvaru uz to, ka 5-6 kolēģi nav nobalsojuši. Nu, ignorēt situāciju mēs nevaram. Mēs to līdz sāksim. Centīšos rīkoties korekti, un tā ir politisko grupu atbildība, kas ir piepratī, pieprasījuši tik daudz atsevišķu balsojumu. Sākam balsot. Für die draft recommendations. Okay. Uh, Doch, it's made. It's made. In, in yes, five done. minutes. Not yeah, not in 15 minutes. Okay, Excuse me. Yeah. So, please. Yeah, yeah. Yeah. Yeah, okay. We start the vote. Compromise. Sākam balsot. Pirmais kompromiss. Jā, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs. Vēlos eh, lūgt eh, atlikt balsojumu par šo sarakstu. Man nav gatavs piedāvājums, kad balsot, bet virknei mūsu kolēģu ir jādodas prom, jo viņiem ir citi plāni. Diemžēl mēs nebijām, vismaz daži no mums nebija plānojuši tik garu balsošanu. Tāds ir mans pieticīgais lūgums - atlikt balsošanu uz citu dienu. Uh, nein, das ist ein Antrag. Tas ir EPP koordinātoru pieteikums. Pagaidiet, pagaidiet. Pervānša. Tu tā uzvedies, it kā pati nebūtu 5 gadus komiteju vadījusi. Jā, arī tev spēkā ir parastie noteikumi. Tātad mums ir laiks līdz 17.30. To mēs nevaram nekādi izdarīt. Jautājums, cik daudz ilgāk mēs to darām? Šeit situācija varētu būt draudzīgāka nekā pirmajā balsojumā, bet līdz 18.15, ja steigsimies, pervanšu. Godātais priekšstādātāji, jā, ir tiesa, ka esmu arī ieņēmuši šo briesmīgo amatu, kas ir tagad jūsu jau patiesībā desmit gadus ilgi. Uh, bet nu, es nekad neesmu piedzīvojis to, ka balsojums tiktu sadalīts uh, uz divām sēdēm. Ja mums jābeidz darbs pirms uh, balsojuma beigām, un ja piešķirtais laiks nepa, uh, nepiet, ir nepietiekams, lai nobalsotu, un tad es at, aicinu atlikt balsojumu. Uh, Uh, nevar uh, pārtraukt balsojumu vidū, vai nu tad balsojam līdz beigām, vai arī atliekam, bet tā uz pusēm sadalīt tas tiešām būtu dīvaini. Kāds tad ir priešlikums? Priešlikums no EPP grupas ir atlikt balsojumu vispār. Šīs ir divas dažas, daļas. Vispirms ir ziņojums un pēc tam rekomendācijas. Tas ir iespējams, un es uzskatu, ka mums ir jābalso par šo priekšlikumu. Balsojam tagad. Tātad balsojam elektroniski. Kurš atbalsta Rosatī priekšlikumu atlikt balsojumu? Balsojam elektroniski. Par to, ka tiek atlikts balsojums. Jā. 48 voters. 48 balsoja. Tikai 48 ir nobalsojuši, 49 tagad. Beidzam balsot. 19 pār 30 pret. Okay. Ich nehme als Vorsitzender Verantwortung. Es uzņemos atbildību par daudzu, bet ne par balsošanas sarakstu. Es viņus nesagatavoju. Sākam. Kompromiss numur viens. Kurš par? Pret. Pieņemts. 19. Par. Pr nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 28 pār, 20 pret pieņemts. Kompromis numur 2, kurš par, pret pieņemts. 29. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. un 31. identiski. Kurš par? Pret? Pieņemts. Kompromiss numur 3. Kurš par? Pret? Pieņemts. Kompromiss 3A. Kompromiss 3A, kurš par pret pieņemts. 45. Kurš par? Nav skaidrs, vai elektroniski balsojam. Beidzam balsot, pieņemts. Kompromiss numur 4. Kurš par? Pret. 3 pret. Pieņemts. 54. Kurš par? Pret. Pieņemts. 55. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Kompromiss numur 5. Kurš par? Pret. Pieņemts. 60. Nav skaidrs. Balso, balsojam elektroniski. Noraidīts. 61. Arī nav skaidrs, balsojam elektroniski. Pieņemts. 62. Elektroniski. Pieņemts. 63. elektroniski. Pieņemts. 64. Elektroniski. Noraidīts. Kompromiss numur 6. Kurš par? Pret? Pieņemts. Tehnisks grozījums 65. grozījums ir pirms 7. un 7. kompromisa. Tātad 65. grozījums. Personāla balsojums. Desmit vēl nav nobalsojuši. Astoņi. Lūdzu, balsojiet! Beidzam balsot! 29 pār 17 pret. 3 atturas. Kompromiss 7 un 7 kurš par pret pieņemts. Kompromiss 7b kurš par pret pieņemts. 80. grozījums personāla balsojums Divi nav nobalsojuši vēl. Beidzam balsot. 28 pār 20 pret pieņemts. 81. grozījums. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Vēl trīs nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 82. personāla balsojums. Balsojam. Personāla balsojums. Vēl četri nav nobalsojuši. Vēl divi. Beidzam balsot. 45 pār, 5 pret, 1 atturas pieņemts. Kompromiss numur 8. Kurš par? pret, viens balsoja pret, atturas, viens atturas, trīs atturas, pieņemts. 99. par, nav skaidrs, balsojam elektroniski. Septiņi nav nobalsojuši. Beidzam balsot ar trīs balsu pārsvaru noraidīts. Simtais grozījums. Arī nav skaidrs. Elektroniski. Divdesmit pieci, divdesmit četri ar viens balss pārsvaru pieņemts. 104. 107. identiski. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Lūdzu, aicinu visus balsot. Jo ātrāk balsosiet, ātrāk pabeigsim. Beidzam balsot. 26 pret 26 noraidīts. 102. Pirmā daļa. Kurš par? Par. Pret. Noraidīts. 120, 121. Identiski. Kurš par? Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Pieņemts ar lielu pārsvaru. 111. Kurš par? Pret? Elektroniski. Balsojam elektroniski. Divdesmit seši pār, divdesmit pieci pret, pieņemts ar viens balss pārsvaru. 116 atkrīt. 117. Kurš par? pret noraidīts. 118. Kurš par? Pret. Pārbaudam elektroniski. Noraidīts. Kompromiss numur desmit. Kurš par? Pret? Kompromiss numur 10 ir pieņemts, bet es redzu, ka par 119 vēl jābalso ir. Tad mēs nenorientējamies. 119. Ich bin in den Händen des Es uzticos sekretariātam. Man vienalga, vai mēs balsojam vai nē. Šeit augstāk rakstīts, ka atkrīt tomēr. Ejam tad tālāk. 125. 125. Kurš par? Pret? Noraidīts. Kompromiss numur 11. Par, pret, divi balso pret, vien, trīs balso pret. Pieņemts. 131. Atsevišķu balsojumu otrai daļai. Tātad pirmā daļa, kurš par, pret, otrā daļa, atkrīt. 136 par pret vairākums ir pārpieņemts 137 par pret noraidīts 138. Par, pret, 5 balsoja pret, atturas, pieņemts. 141. Par, pret, noraidīts. 143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 158. Un, nē, nav kopā ar citu, tad 158. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. 25 pret 25 noraidīts. 209. Arī nav skaidrs, balsojam elektroniski. Pieņemts. 159, 161 identiski. Kurš par? Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Pieņemts. Kompromiss numur 13. Kurš par? Pret. Viens balsoja pret. Atturas. Pieņemts. 173. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Pieņemts. 174. Arī nav skaidrs. Balsojam elektroniski. 26 par 24 pret pieņemts. Aicinu visus piedalīties. Divi atkal nebija balsojuši. 175. Elektroniski balsojumi. Pieņemts. 176. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru 177. Arī nav skaidrs balsojam elektroniski. pieņemts. 179. Nav skaidrs. Līdz ar to balsojam elektroniski. Desmit vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar trīs balsu pārsvaru. 180. Arī nav skaidrs, balsojam elektroniski. Vēl septiņi nav nobalsojuši. Noraidīts vienlīdzīgi balss sadalījās. 182. Arī nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 184. Kurš par? Pret? Noraidīts. 185. Kurš par? Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Vēl seši kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. Kompromiss numur 14. Kurš par? Pret. Viens balsoja pret, kurš atturas pieņemts. 187. zaļie prasa balsojumu par daļām, par otro daļu, aicina komisiju un tā tālāk. Pirmā daļa, kas par? Kas ir par pirmo daļu, kas pret, kas atturas. Mums ir jābalso tikai par otro daļu, saka priekšsēdētājs. Jā, man vajadzēja konsultēties. Tātad balsojam par otro daļu. Kas par? Pret. Viens pret. Atturas. 187. grozījums. Tagad 15. kompromiss par pret. Vi, divi pret, kas atturas, viens atturas, ar vairākumu pieņēmts. 15. A kompromiss par pret. Vairāki pret bet uh, skaidrs vairākums ir par pieņemts. 195. grozījums un 196. ir identiski. Atsevišķi balsojumu pieprasa S un D grupa. Kas ir par balsojumu elektroniski, jo nav skaidrs. Beidzam balsot. 26 pār 24 pret 2 balsu pārsvars. 203 par pret ar vairākumu noraidīts. 261 par um, nav vienprātības balsēm elektroniski. 263. Vēl divi nav nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 27 par 21 pret. Tagad 205. grozījums. Nav vienprātības, balsojam elektroniski. 26 pār 24 pret pieņēmts. 208. Par. Kas ir par pret? Atturas pieņemts. 206. Nav vienprātības, jābalso elektroniski. Nē. Nē, nav tomēr uh, strīdīgs jautājums. Kas ir par? Pret. Vairākums ir pret. Noraidīts. 16. kompromiss tagad par pret. Viens pret, kas atturas pieņēmts. 210 Otrā daļa, kas par balsojumu elektroniski. Pieņemts 218. Kas ir par? pret noraidīts. 219. Um, nav vienprātības, balsēm elektroniski. Noraidīts 220. 222. identiski. Nav vienprātības, balsojam elektroniski. vēl četri nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 221. Arī šeit nav skaidrs. Balsojam elektroniski. 221. pieņēmts 223. Arī šeit nav skaidrs, balsēm elektroniski. Divsimt divdesmit ceturtais. Kas ir par? 1, 2, 3, 4, kas ir pret, pārējie noraidīts. 17. kompromiss, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Vienam atturoties. 18. kompromiss par, pret, trīs pret, kas atturas pieņemts Jā, jā. Kārtībā 245. Eh, ir seši identiski grozījumi, kas ir par balsojumu elektroniski, jo nav skaidrs. Na, viel noch einige. Vēl daži nav nobalsojuši, tad beidzām tagad balsot. Noraidīts. 251. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Nu, jāceļ rokas, citādi nav skaidrs. 251. Noraidīts. 252. Balsojam elektroniski. Man nav balsošanas kartīte, man, man to atnesīs, bet vai jūs varat tagad ņemt uh, vērā manu balsojumu? balsošanas kartīti ieradīsies. Nē, šobrīd tā tas nevar notikt, jo jau divi ar pus stundas mēs balsojam, bez kartītes tas nav iespējams. Sagādājiet kartīti un tad arī balsosim. Nu, mēs iestājies par pātrinājumu, saka priekšstādātais atbild nedzird, jo nav ieslēgts mikrofons. Tu taču nebalsoji šoreiz. Kolēģei kāds kartīti atnesīs, un tu biji tas, kurš aicināja balsot ātrāk, tas ne, nekonsekventi. Nē, tas ir ļoti pretrunīgi. Ja ka, ka priekšsēdētājiem katra balsts ir tik svarīga, un tagad kolēģiem sociālistē nav kartīts, un tagad viņi tiek noraidīti. Es katreiz uh, brīdinu, bet arī, ja divi, trīs kolēģi nav nobalsojuši, es tomēr slēdzu balsojumu. Un visus uh, šos strīdīgos balsojumus mana uh, man, šajos balsojumos mana grupa ir cietusi sakāvi. Nu, kad kolēģei būs balsošanas karta, tad viņi varēs arī balsot. Tā tas ir. 252. tagad. Doch. Ah, hier is de kaart.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 Nu, atkal 5 minūtes izšķērdēts, tāpēc, ka kolēģei nebija kārtīts. Tad, kad 252. grozījums nav skaidrs iznākums, kas ir par, nu jau šeit nav vienprātības. Notiek balsojums par 252. Vēl trīs nav nobalsojuši. Nu, tagad, kolēģis, pagaidīšu, lai jūs visi nobalsojat, nu, ar lielu vairākumu noraidīts. 253. Divsimt piecdesmit trešais par pret pieņemts. Divsimt piecdesmit sestais. Balsojam elektroniski. trim jānobalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 244. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 258, 140 kopā par, pret, atturos pieņemts. 259. personāla balsojums pieprasa zaļo grupā. Beidzam balsot. 43 pār 7 pret pieņemts. 260. Balsojam elektroniski. Pieņemts. 262. Balsojam elektroniski. Vēl diviem jānobalso. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. kompromiss par pret atturas pieņemts. 268, 267 ir identiski, balsojam uh, elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. kompromiss par pret daži ir pret un atturs pieņemts. 22. kompromiss par pret, viens pret atturas pieņemts. 282. Elektroniski balsojam. pieņemts 283. Vai ir domstarpības, nav skaidrs nostāja, labi, balsojam elektroniski. Man ir, rādiet man zīmes, kā darīt. Vēl daži nav nobalsojuši. Jā, ir, nu jā, šādos strīdīgos balsojumos mums ir jāpagaida drusciņi. Tā, pieņemts. 284. Jābalso elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. kompromiss par pret atturas pieņemts. 292. Jābalso elektroniski, sākam balsot. 293. Nē, es atvainojos, vēl nav nobalsots par iepriekšējo. Beidzam balsot pieņemts. 293, 294 ir identiski, balsojam par tiem elektroniski. Beidzam balsot, norādīt no ziņojuma projekta ir pārņemts 598. grozījums, balsojam elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts. 599 arī jābalso elektroniski. Vēl četri nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 24. kompromiss par pret. Divi pret, viens kas atturas pieņemts. 298. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts tagad 200. 99. zaļie prasa personālu balsojumu. 300. atkrīt. Personāla balsojums. Vēl pieci nav nobalsojuši. Okay, noch drei. Vēl trīs kolēģi, kas sēž zālē un nebalso, bet es slēdzu balsojumu. Pieņemts. 301. un 302. grozījums. Balsojam elektroniski. Vēl trīs. Pieņems. 25. kompromiss, kas ir par, pret, pieņemts. 317. Balsojam, e, kas ir pār, kas ir pret, atturas pieņemts. Nu, varam pārbaudīt, bet rezultāts bija ļoti skaidrs. Kurš pārdomāja? Tak tika pieņemts ar lielu vairākumu. 318. 318. Elektroniski balsojam. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 320. par pret. Balsojam elektroniski. Noch zwei. Angenommen. Pieņemts. 321, 322, 323 identiski par pret atturas ar lielu vairākumu noraidīts, 324. Balsēm elektroniski. Vēl pieci nav nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 327. Balsojam elektroniski. Noraidīts. 326. atkrīt. 328, 329 identiski. Balsojam elektroniski. No septiņiem jau nobalso. Četriem. Beidzam balsot. Pieņemts. Nu, esmu to iemācies no kolēģa Galtieri, ekon komitejā. Viņš vienmēr pagaida, kamēr viss nobalsoši 27. kompromiss tagad. 27. kompromiss. Par pret atturus pieņemts, viens bija pret. 28. kompromiss par pret, viens pret. No ziņojuma projekta 639. grozījums par pret vairākums par pieņemts 392. par pret vairums pret noraidīts 349. balsojam elektroniski. Pieņēmts ar vienas balsu pārsvaru. 350 par pret noraidīts. 351 par viens bija par pārējie pret noraidīts. Ide tagad 352. Balsojam elektroniski. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. 353, 354, 355 ir identiski, kas ir pār. Divi bija pār, pār kas ir pret, noraidīts. 356. par balsojam elektroniski. Paldies. Pieņemts. 357. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. A kompromiss par pret. 1 pret pieņemts. 358. Balsojam elektroniski. Četri nav nobalsojuši, beidzam balsot pieņemts. 360. par pret norēdīts. 361, 362 ir ide identiski, balsojam elektroniski. So, bitte. Apge... Noraidīts. 363. Nav skaidrs. Balsājam elektroniski. Trīs vēl nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 359. Nav skaidrs. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss numur 32. Kurš par? pret pieņemts. Kompromiss numur 32A, kurš par pret atturas pieņemts. 369. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Vēl divi nav nobalsojuši. Noraidīts. 375, 376 identiski. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Noraidīts. 373. Nav skaidrs, balsojam elektroniski par 373. Trīs nav nobalsojuši vēl. Pieņemts. Tālāk, 374. Nē, 421. 421. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Noraidīts. 374. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Vēl seši nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Ar vienas balss pārsvaru noraidīts 24 pret 25. 379. Arī nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Pieņemts. 380. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. 380. Desmit nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 381. Arī elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 383, 384 identiski. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Astoņi nav nobalsojuši vēl. Noraidīts. 386. Balsojam elektroniski. Noraidīts. 387. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 382. Balsojam elektroniski. Pieņemts. 385. Elektroniski. Vēl četri nav nobalsojuši. Noraidīts. Kompromiss numur 35. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 398. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Pieņemts. Kompromiss 36. Kurš par? Pret Pieņemts. 407. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Pieņemts. Kompromiss 37. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 408. par, pret, pieņemts. Kompromiss numur 38. Kurš par? Pret, divi pret, atturas, viens, pieņemts. 390. no ziņojuma projekta. Kurš par? Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Vēl pieci nav nobalsojuši. Pieņemts. 422. Par, pret, atturas, noraidīts. 424. Par, pret, Noraidīts. Runēja par nosaukumiem, tie tik noraidīti. 423. Par. Pret. Noraidīts. 425. Par. Pret. Noraidīts. Kompromiss numur 39. Kurš par? Pret. Atturas viens par, vien, viens pret, viens atturas pieņemts. 431. Nē, tas būs pēc tam. Secībā ir izmaiņas, tā man te ir rakstīts vismaz. Šobrīd ir 431. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Vēl septiņi nav nobalsojuši. Balsojam elektroniski. Noraidīts. Tagad kompromiss numur 40, un tikai pēc tam būs jābalso par 437. Vispirms kompromiss 40. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad 437. Kurš par? Pret. At, noraidīts. Kompromiss numur 41. Kurš par? Pret. Pieņemts. Kompromiss numur 42. Tā par kuru īsti jābalso? 622. tomēr. Kurš par? Pret. At, noraidīts. Kompromiss 42. Par. Pret. Pieņemts. 454 454, nevis 455. 454. Atsevišķi balsojums e, zaļie pieprasījuši. Kurš par? 4, 5, 4. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Pieņemts. 458. Kurš par? Pret. Pieņemts. 459. Nav skaidrs, balsojam elektroniski. Noraidīts. 460. Kurš par? Pret? Noraidīts. 462. Nav skaidrs. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 463. Nav skaidrs. Elektroniski balsojam. Vēl divi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 464. Elektroniski balsojam. Vēl četri nav nobalsojuši. Divdesmit trīs pret divdesmit divi pieņemts, bet trīs nenobalsoju, godātais kolēģis Simons.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 480. 480. Controversial. Auf, mach, mach das Ding an, bitte. Ja, bitte. Okay. Okay. Only 46 members. I miss five.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 Yeah, controversial electronic vote. Ich hab Zeit. Jetzt extra. Nee. I miss three voters. Yeah. Okay, close the vote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 10 votes. I have a lot of time. We miss five. Okay. okay. Ne, eben waren aber alle da. Äh, adopted. 42.